Liet vēlāk eh, būs balsošana. Bet tagad eh, runāsim par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda darbībām no 2007. līdz 2014. gadam. Četras minūtes eh, dodu Harkins kundzei vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms vēlētos no visas sirds pateikties tiem kolēģiem, kur piedalījās šā ziņojuma radīšanā, gan ēnu referentiem, gan arī visām komitejām, kuras ir iesniegusi lielisks atzinums. Īpaši vēlētos pateikties budžeta komitejas deputātam Delovai kungam, kurš iesniedz savu atzinumu. Tātad, ko saka eh, šī globalizācijas pielāgošanas fonda darbība, par to mēs runājam šajā ziņojumā. Mūsu priekšlikumā mēs vēlamies, lai globalizācijas fonds tiktu izmantots efektīvāk un vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur devi savu artaļu. Piemēram, globalizācijas fonda līdzekļi ir daudz mazāk nekā sociālā fonda līdzekļi, un tomēr mums ir tie jāizmanto vislabākajā iespējamajā veidā. Savā ziņojumā mēģināju atspoguļojot, kā mēs varam globalizācijas fondu izmantošanu padarīt efektīvāku, kādas partnerības iedibināt, kā atlaistos darbiniekus atkal iesaistīt darba tirgū, kā vispār organizēt šo procesu, lai adekvātāk un laicīgāk atbildētu uz bezdarbnieku vajadzībām, kā labāk izmantot Eiropas nodokļu maksātāju naudu, kā nodrošināt to, lai mums būtu adekvāts datu kopums, lai šī fonda līdzekļi tomēr aiziet, tiešām aiziet tām dalību valstīm un tiem beigušamies projektiem, kuriem tas ir nepieciešams. Un visbeidzot, kā o, koordinēt tos pasākums, lai atlaistajam cilvēkam tieši viņam tiktu piedāvāts tas, kas viņam visvairāk ir nepieciešams solidaritāte šajos grūtajos laikos arī ir brūtiska. Un atcerēsimies, ka Daudz šobrīd tiek runāts par ilgtspējīgu nodarbinātību, bet tas ceļš ir ilgs. Tātad Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir domāts kā e, īslaicīgs e, pasākumu kopums, kamēr sociālais fonds ir domāts tādiem ilglaicīgākiem projektiem. Un e, sociālā fonda līdzekļus dalību valsts parasti izmanto papildus Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda līdzeklim bet dalību valstīm ir jāveido šāda sinerģija starp abiem fondiem. Tomēr vēlētos uzsvērt, ka globalizācijas fonds um, ir tā tad pirmais pamats, un pēc tam sociālā fonda līdzekļi ir tā kā tālākais piepildījums. Kas tad ir uzlabojies? Pirmām kārtām laika termiņi. Gan komisija, gan dalību valsts parlaments, visas iesaistīgās puses labāk darbojās un arī paši atlaistie var tā kā veidot savu nākotni, ja tā varētu teikt. Šobrīd Eiropas globalizācijas fonds ir iekļauts kopīgā fonda pārvaldības sistēmā, un es ļoti pasakos komisijai par šo soli. Fonda izmantošana ir pieaugu, efektivitāte ir pieaugusi līdz pār 60%, un neizmantotie līdzekļi ir zem 35%, un pēdējie iesniegumi šajā fondā ir ļoti labi. Eiropas revīzijas panāca saka, ka um, fonda izmantotāji tiešām saņēma personalizētu atbalstu. Šobrīd eh, bezdarbniekos ir eh, vairāki desmiti procenti, un tomēr tas ir vērtējums kā ļoti pozitīvi. Bet tagad negatīvais. Eiropas globalizācijas fonda dalību valstis izmanto nepietiekami, un šobrīd fonda apjoms ir 150 miljoni, agrāk tas bija 500 miljoni. Un visu laiku ienāk jaunas, jauni iesniegumi no aviācijas nozars un auto, moto nozars. Mums ir jāpalīdz atlaistajiem, un tāpēc globalizācijas fonds ir jāizmanto tā, lai tiešām palīdzētu tiem, kam tas ir nepieciešams Dalību valstīm savukārt ir jānodrošina visa nepieciešamā informācija fonda pārvaldītājiem. Un, protams, ir jāizmanto visas iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem. Visbeidzot, Eiropas globalizācijas fondam ir jāstrādā Eiropas līmenī, lai palīdzētu atlaistajiem darbiniekiem ar savu pievienoto vērtību. Tikai tad mēs dzīvosim labāk. E- Paldies Harkins kundzei! Un tagad budžeta vārdā Dena Nākungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Referente ir jau ļoti labi savos ievadvārdos um, pieminēja to, ko viņa vēlas redzēt šajā ziņojumā, bet es budžeta komitejas vārdā arī vēlētos uzsvērt, cik svarīgi ir strādāt visiem kopā - arotbiedrībām, darba devējiem, darba ņēvējiem, valsts pārvaldes iestādēm. Vissvarīgākais ir, lai brīdī, kad e, atlaistais nonāk uz ielas darba laikā, viņam tiktu piedāvāt risinājumi. Un vissvarīgākais, vismaz pēc manām domām, ir e, uzlabot profilaktisko darbu. Tātad e, raudzīties, lai neviens netiktu tā atlaists, ka vairāk nav nekāda cerība. Patreizējā pasaulē, kas kļūst ar vien globālāka, tā mainās tik ātri, ka mēs pat nevaram izsekot. Šādā pasaulē mums visiem kopā ir jāstrādā, lai mēs radītu tādus noteikumus Eiropas līmenī, kas ļautu mums visiem dzīvot labāk šajā mainīgajā pasaulē. Tas attiecās ne tikai uz MVU, arī lielie uzņēmumi nevar šobrīd izdzīvot pietiekami viegli. Paldies, un tagad dodu vārdu Teisens kundzei, lūdzu. Thank you, President. Dear... Paldies, priekšsēdētāji, godā. Tā es prezidenta, uh, referenta, uh, parlamenta deputāti. Vispirms vēlos pateikties referentei Harkins kundzei un budžeta komitam Delano kungam par to, ka viņi ir izvērtējuši globalizācijas pielāgošanas fonda darbību kopš 2007. gada. Šis ziņojums mums ir ļoti nozīmīgs. 2014. 20. gada regulā ir izdarīti grozījumi, lai uzlabotu fonda darbību, tomēr ir iespējams vēl uh, precizēt šos uh, nosacījumus un uzlabot darbību. Uh, Es piekrītu jūsu viedoklim, ka pa, ar pašreizējo budžetu fonds nevar uh, nodrošināt uh, kompensāciju par uh, darba vietu zaudēšanu tirzniecības politikas rezultātā. Mēs jau pašreizējā regulā esam paredzējuši fonda darbības izvērtējumu uh, attiecībā uz uh, nodarbin, uh, darbinieku ienākumu samazinājuma uh, kompensāciju palielinot termiņu no 21 uz 28 nedēļām. Un um, tiek strādāts pie standartizētas procedūras izstrādāšanas, izmantojot uh, elektronisko datu apmaiņas sistēmu. Uh, No uh, šā gada 3. augusta ir pieejams arī ziņošanas modulis šim fondam. Un mēs uh, ceram, ka uh, izvirzītās prasības tiks izpildītas, kad visa šī jaunā sistēma sāks pilnībā darboties runājot par vidusposma izvērtējumu 2014. un 2020. gada periodam, kas paredzēts šā gada beigās. Un uh, vidējais īpatsvars vecums uh, palīdzības saņēmējiem ir uh, virs 55 gadiem. Pašreizējā regulā ir paredzēti izņēmumi, lai uh, nodrošinātu solidaritāti vairāk arī ar jau, gados jauniem bezdarbniekiem reģionos, kur ir augsts jauniešu bezdarbs līmenis. Mēs piekrītam, ka ir Eh, jāturpina palīdzības eh, sniegšana reģioniem, kur ir augsts jauniešu bezdarba līmenis arī pēc 2017. gada beigām, kad eh, beidzas šī derogācijas darbības termiņš, un mēs jau esam iesniegu sagatavojuši atbilstošu priekšlikumu, lai pagarinātu šīs derogācijas darbību. Uh, Tāpat uh, MVU uh, ir mazākas izredzes saņemt atbalstu nekā lielu uzņēmumu atlaistajiem darbiniekiem. Kaut gan uh, šādus lēmumus, kam uh, sniegt palīdzību, pieņem dalība uh, valstis, un mēs pieņemam lēmumus balstoties uz konkrētiem uh, Eh, intervences kritērijiem, kas ir paredzēti eh, regulā. Un tas uh, nozīmē, ka var arī palīdzību sniegt uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas strādā noteiktā reģionā. Komisija regulāri organizē pieredzes apmaiņu starp dažādām uh, valstīm attiecībā uz fonda uh, piemērošanu. Šādas tikšanās notiek divreiz gadā. Mēs arī turpmāk atbalstīsim informācijas apmaiņu, lai dalību valstis varētu mācīties viena no otras un lai šis process turpmāk attīstītos. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies komisārē Taisenai! Nākamai runātāja ir Aņies Jungērijus. Paldies. Tieši ekonomikas stagnācijas laikā un uh, paplašinātas globalizācijas laikmetā ir jāspēj palīdzēt cilvēkiem, kuriem nav paveicies šajos apstākļos. Uh, un uh, cilvēki, kuri nevar uh, piedalīties um, tirzniecības uh, radīto bagātību pārdalē, nu tiem vismaz ir jāsniedz palīdzība, lai mazinātu šo satricinājumu negatīvo ietekmi un komisijai būtu jāņem vērā uh, starptautiskās tirzniecības komitejas rekomendācijas attiecībā uz sarunām par tirzniecības nolīgumiem, jāņem vērā pot, uh, iespējamie darba vietu zudumi un jāsniedz atbil, atbalsts uzņēmumiem restruktūrizācijā. Uh, un eh, tāpat eh, jāveido atbilstoši sociālie plāni. Es domāju, ka mēs varam uzlabot šā fonda darbību un varam palīdzēt tiem, kuri būs zaudētāji globalizācijas procesā. Paldies! Tagad uzklausīsim budžeta kom kontrolas komitejas pārstāvi Valīkungu. Paldies! Tā kā nav pieejami pilnīgi dati, tad uh, mums ir grūti izvērtēt, vai šis instruments ir pietiekami efektīvs vai nē. Ir jānodrošina komisijai piekļuve visiem dokumentiem par šā fonda darbību. Mums ir nepieciešama pilnīga informācija, lai izvērtētu, vai šī darbība atbilsta uh, darba tirgus uh, prasībām reģionos, kur ir augsts bezdarba līmenis uzņēmumu slēgšana, darbinieku atbrīvošana ir jāizvērtē, vai tas uh, tiek darīts tādēļ, ka uzņēmumi tiek pārcelt uz trešajām valstīm, vai tādēļ, vai uz citām dalību valstīm, kuras izteno agresīvu nodokļu konkurenci. Komisijai vajadzētu paredzēt arī instrumentus, kas sodītu uzņēmumus, kuri pārkāpja, es atvainojos, pārvieto ražotnes uz citām vietām, atbalst, atbrīvojot no darba strādājošos. Tagad vārds Dočkungam reģionālās attīstības komitejas vārdā. Paldies, dāmas un kungi! Es esmu atzinuma sagatavotājs reģionālās attīstības komitejā un vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eiropas globalizācijas uh, pielāgošanas uh, fonds uh, var nodrošināt sinerģiju uh, kopā ar uh, kohēzijas politiku. Kohēzijas politika ir palīdzējusi pārvarēt krīzes negatīvās sekas un uh, veicināt ilgtspējīgu nodarbinātību. Mums jādomā par ilgtermiņa risinājumiem, jāveido sinerģija un uh, jāpiesaista dažādu fondu līdzekļi šais pasākumos. Uh, pieteikumu izskatīšanas periods um, Eiropas globalizācijas fondam, pielāgošanās fondam, uh, parasti ir 10 mēneši, un tas ir pārāk ilgs posms. Tādēļ būtu jāveic pasākumu, lai šo termiņu samazinātu. Paldies! Tagad sieviešu tiesību komitejas vārdā Blinkēvičūtas kundze. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentei. Atzīstam, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir palīdzējis daudziem cilvēkiem Eiropā, kur ir zaudējuši darbu, un šā fonda ietekme ir būtiska. Manā valstī uh, arī ir izmantota fonda atbalsts, izmantots fonda atbalsts mebeļu rūpniecībā, celtniecībā Uh, sieviešu komitejas uh, vārdā es gribu norādīt, ka tikai trešā daļa no palīdzības saņēmējām bija sievietes. Varbūt tādēļ, ka uh, smagāk no globalizācijas un finanšu un ekonomikas krīzes bija cietušas tās nozars, kur pārsvarā strādā vīrieši. Tomēr ir jāraugās, lai sievietes netiktu atstātas novārtā, lai tiktu nodrošināti sievietēm piemēroti mm, atbalsta pasākumi. Un eh, tāpat mums būtu jāsaņem dati arī par sieviešu integrāciju darba tirgu un eh, tāpat eh, jāizvērtē, vai sieviešu prasmes ir uzlabotas palīdzības pasākumu rezultātā. Paldies! Domāju, ka jūs varat rēķināties ar ļoti spējīgu komisāru, kas aizstāvētu sieviešu tiesības. Un tagad mēs pārējām pie runātājiem, kuri uzstāsies grupu vārdā. Tautas partijas vārdā deputāts Šogors. Paldies. Vakar debašu laikā mēs izlēmām, ka jāņem vērā Eiropas eh, reindustrializācija ilgā termiņā un ka vienmēr var pastāvēt neparedzami spēki tādi kā finanšu krīzes, eh, izaugsmes eh, tempu palielināšanās vai citas grūtības, kas var skart mūsu rūpniecību vai strādājošos. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs paredzam Eiropas līmeņa drošības spilvenu mūsu strādājošo aizsardzībai. Tas ir sevi apliecinājis jau iepriekšējos uh, uzņēmumu slēgšanas gadījumos un palī ir palīdzējis atgūt nodarbinātību citiem strādājošajiem, kas ir vismazāk aizsargāti. Es uzskatu, ka šis teksts palīdz identificēt situācijas, kurās to var labāk izmantot nākotnē. Es vēlētos pateikties referentam par lielisko sadarbību. Paldies! Paldies, un tagad mēs pāriem pie. Atvainojiet, ir zilās kartītes jautājums, vai jūs vēlaties uz to atbildēt? Deputāts Džanī, paldies priekšsēdētāji par iespēju uzdot jautājumu. Šogor kungs, es piekrītu jums, bet gribētu dzirdēt jūsu viedokli vienā jautājumā. Sarunas, kas ir ļoti sarežģītas tētību sakarā. Vai jūs uzskatāt, ka tās ka šis pakts eh, piešķirtu eh, pietiekam daudz sociālo tiesību, lai EGF būtu nepieciešams. Par sociāliem jautājumiem eh, mums ir vienots viedoklis un mēs rūpējamies par vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Paldies, nākošais runātājs ir no sociāldemokrātu grupas, un tā ir Marija Rēna. Paldies Marijanai Harkinai par paveikto darbu. Tāpat paldies līdzreferentiem un paldies par paziņojumu vakardien, e, norādot, ka nec tik darbība tiek pagarināta Eiropas līmenī e, Tas palīdzēs strādājošajiem, kuri ir zaudējuši darba vietas restruktūrēšanas dēļ. Tāpat jāpiebilst, ka šajā globalizācijas kontekstā mums ir jāaizstāv un jāstiprina šis instruments, jo mēs visi apzināmies, ka globalizācijā ir gan ieguvēji, gan zaudētāji, un pēdējo ir aizvien vairāk. Tāpēc es atbalstu gan intervenču līmeņa palielināšanu, kā arī ārkārtas klauzulu aktivēšanu, ņemot vērā eh, vajadzības konkrētās vietās. Eh, eh, Taisons kundze tikko sacīja, ka Eiropas globalizācijas fonds nav paredzēts, lai kompensētu komercpārāles politikas. Savukārt Malmstrēms eh, kundze saka pretējo. Savā vispārīgajā politikā Malmstrēms kundze ir norādījusi, ka ir jāizmanto globalizācijas fonds lai spētu kompensēt tirzniecības negatīvo ietekmi, kas ir satraucoši, jo tad, kad mēs pētām ietekmu uz tirzniecību, Malmstrēms kundze saka, ka negatīvas ietekmes nav, un tāpēc ir savādi dzirdēt e, atšķirīgus diskursus šajā sakarā. Eh, eh, tieši to pašu mēs dzirdējām par lauksaimniecību, ka nesot negatīvas ietekmes lauksaimniecības, lai gan mēs zinām, ka tāda ir. Es aicinu šo negatīvo ietekmi atzīt, eh, anticipēt negatīvo ietekmi un palīdzēt nozarēm tā vietā, lai meklētu jaunas darba iespējas strādājošiem tad, kad darbs ir zaudēts. Paldies, godājumā deputāti, un tālāk ECR grupas vārdā deputāts Gerike. Mani... E, šķiet, ka viņa nav sēž zālē. Tālāk Aldi grupas vārdā deputāts Kalvē Šambūns. Paldies, priekšsēdētāji. Un jau trešo reizi saku jums labu dienu šajā plenārsēžu zālē. Uh, šī ir ļoti sarežģīta plenārsēde. Paldies, komisāri, kas esat kopā ar uh, mums. Es vēlos pateikties par paveikto darbu referentiem, ēnu referentiem. Un uh, iesākumā vēlos norādīt, ka visa ekonomiskā attīstība, visas e, izmaiņas rada pārejas periodu, tā ir dinamika, kurā būs zaudētāji un ieguvēji. Kā jau norādīja Arēna e, skundze, kā šajās lielajās izmaiņās e, var būt īsa termiņa zaudētāji vai mēs pārējas eh, periodu laikā apņemies atbalstīt zaudētājus. Šajā sakarā eh, fonda darbība ir ārkārtīgi būtiska. Tas ir labi jāstiprina un jānodarbina, lai mēs varētu atgūt un no jauna integrēt defavorizētos apgabalus. Un eh, tāpat Es arī gribētu norādīt, ka tas attiec uz eh, darba kolektīviem. Bet tagad par eh, fondu runājot, tam ir jākļūst horizontālākam, jo tad, kad eh, rodas iespēja diskriminēt to vai citu sektoru, tad zūd taisnīgums. Un uh, Komisijai vienmēr ir jāatbalsta sociālā kohēzija tad, kad um, soci ekonomiskā attīstība izraisa zaudētājus. Paldies! Nākošais runātājs uh, goe grupas vārdā deputāte Boilānē. Paldies priekšsēdētāji, paldies Harkins koncei par sagatavoto ziņojumu. EGF ir pozitīvs fonds un es atbalstu izmantošanu, bet un šī fonda izmantošana parasti tiek un nerad tiek izmantot, lai kompensētu eh, dažādu politiku negatīvo iedarbību. Tā tas uh, ir arī industrializācijas un brīvās tirdzniecības sakarā. Šīs politikas ir ne tikai izraisījušas darba vietu zudumu, bet arī mazinājušas eh, strādājošo tiesības un radījušas sociālus zaudējumus. Es aicinu eh, uz lielāku caurskatāmību un vidusposmu pārskatīšanu dalībvalstu līmenī, lai dalībvalsts var izvērtēt EGF efektivitāti un savlaicīgi identificēt jomas, kurās ir nepieciešama intervents. Piemēram, manā valstī īrijā līdz šim ir nepietiekami eh, tērēt EGF līdzekļi. Eh, un norādu, ka uh, fonds, fondam ir jāparedz vislabākās izmantošanas iespējas. Tāpat arī es apsveicu uh, aicinājumu veidot labākas darbvietas kopienas un brīvprātīgajā sektorā, uh, kur vislabāk var izvēlēt, uh, izvērtēt nēc nozīmi, kā jau es sacīju Kopumā šis ir ļoti labs ziņojums un vēlreiz gribu pateikties deputātei Harkinai par ieguldīto darbu šajā ziņojumā. Boilans Boilan, eh, eh, kundze, jums ir zilās kartītes jautājums, vai esat gatavi uz to atbildēt? Hulkungs, vārds jums, paldies. Eh, priekšsēdētāji Boilans kundze, varu piekrist jūsu analīzes sākumam par EGF problēmām, bet jūs norādāt uz, uz to, ka EGF esamība dod plaš, iespēju plašām korporācijām apzinot, apzināties, ka e, tās var, var būt brīvātas rokas tikai tāpēc, ka pastāv šis EGF un ka radītie zaudējumi tiks e, daļēji kompensēti. Varu piekrist jums. Uh, Uh, lielos vilcienos. Uh, uh, turklāt esmu bijusi arotbiedrība līdere ilgus gadus. Es domāju, ka mums ir jādara vairāk, lai mēs varētu nodrošināt pienācīgus maksāju, maksājumu nodrošināšanu, pienācīgu koplīgumu slēgšanu un citus aspektus un tas attiec eh, gan uz tirzniecību un attiecībām ar multinacionāliem uzņēmumiem. EGF ir vienīgais kas ir strādājošo rīcībā, tāpēc es to arī pieņemu, un mums ir Tas ir nepieciešams Sīrijā un citās dalībvalstīs, lai strādājošie varētu atgriezties darba tirgu. Taču es saprotu, ka mums ir jāmaina daudz kas eh, Eiropas Savienības vadībā, lai risinātu jautājumu ar multinacionāliem uzņēmumiem. Paldies par atbildi un tālāk eh, zaļu grupas vārdā deputāte Monika Vārda. Paldies, priekšsarētāji. Arī es vēlos pateikties referentei Harkins kundzei par ļoti konstruktīvo un mētiecīgo sadarbību. Mums zaļajiem Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir ļoti svarīgs darba tirgus instruments, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas zaudējot darbu var ieslīgt nabadzībā. Tas ir viens no retajiem instrumentiem, ar kuru Eiropas Savienība var tieši palīdzēt iedzīvotājiem. Nevis kur ekonomika ir pirmajā vietā, bet gan cilvēks kā tas sociālai savienībai arī pienāktos. Un uh, Mēs vēlamies atbalstīt šo ziņojumu un norādam, ka mums prieks par to, ka e, dzimumu ietekmes izvērtējums e, tiek apstiprināts šajā ziņojumā. Tas ir ļoti svarīgi. Un mēs ceram, ka e, tiks atrisināts dažādas problēmas, bet mēs saprotam, ka tas Eh, nebūtu eh, risinājums visām problēmām, līdzīgi kā mans eh, kolēģis Denano kungs pirms tam sacīja. D tiešām no EGF ir jāsaņem atbalsts ne tikai labāk informētajiem un lielāko koncernu darbiniekiem, bet visiem cilvēkiem visās dalību valstīs. Šeit ir arī nepieciešams slēgt dažādas eh, caurumus eh, šai regulējumā, jo ir skaidrs, ka nedrīkst novelt no, no korporācijas no saviem pleciem atbildību uz EGF fondu. Un cerams, ka ar, šis būs arī viens no instrumentiem, ar kuru varēs panākt dzimumu vienlīdzību lielāku. Diretta la parola all'onorevole Tim Aker. FDD grupas vārdā Akers kundze kungs. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas glo globalizācijas pielāgošanas fonds, tas nu gan ir efēmisms. Izskatās, ka risinājums visām problēmām Eiropas Savienībā ir vairāk naudas, vairāk naudas un vēl vairāk naudas. Nevis politikas maiņa vai virziena maiņa, nedod Dievs atteikties no vienotās valūtas, kas iedzen izmisumā Eiropas dienvidus un lēnām šī šausums dodas uz ziemeļiem no turienes. Uh, Bet nodokļu maksātāji, kas jau cieši, jā, jūs varat skatīties uz IKP cipariem, bet manā valstī produktivitāte varbūt pieaug, bet cilvēku algas tiek spiestas uz leju. Jo izskatās, ka ir neierobežots lētais darba spēks, kas ierodas pie mums e, e, brīvās e, ceļošanas, cilvēku pārvietošanas ietvaros. Un izskatās, ka referendums kļūst par aktuālāko jautājumu visās dalībvalstīs, un šie referendumi būs. Atgūstiet kontroli pār tirzniecības politiku, lai jūs varat eh, regulēt to tādā veidā, lai atspoguļot iedzīvotāju vēlms, jo mēs esam tautas kalpi. Mēs neesam šeit, lai darītu to, ko Eiropas Savienība vēlas, bet gan to, ko iedzīvotāji vēlas. 17,4 eh, miljoni iedzīvotāji eh, apvienotajā karalistē eh, balsoja par to, lai mēs atgūtu kontroli. Arī jūs varat tā darīt. Sekojiet mūsu piemēram, atgūstiet kontroli, atgūstiet demokrātiju. La parola non è Zelstra per il gruppo Europa delle Nazioni. Tālāk NF, ENF e grupas vārdā Zilstras kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Regula ļoti skaidri nosaka, kam domāts e, šis fonds, lai palīdzētu cilvēkiem atgriezties darba tirgū pēc tam, kad tie ir zaudējuši e, darbu globalizācijas vai krīzes ietekmē. Bet šeit mēs esam arī mācījušies, ka mazāk kā puse no cilvēkiem, kas saņem atbalstu no fonda, atgriežas e, darbā, un tas nevar tikt vērtēts kā sekmīgs iznākums. Eiropas Savienībā izaugsme ir ļoti zema, jo dažām valstīm ļauj atgriezties pie izaugsmas. Šeit nekas sekmīgs nav bijis šajā fondā. Kāpēc mēs turpinām tur grūst iekšā naudu? Es domāju, ka problēma ir pašā fondā. Uh, Eiropas Savienība ir pārņēmusi pilnvars par ekonomikas un sociālo politiku, un tās ir pašas problēmas uh, saknē. Paldies! Tālāk EKR grupas vārdā Geriks kungs. Priekšsēdētāj kungs. Vakar mēs uzklausījām runu par stāvokli Eiropas Savienībā un dzirdējām daudz sūdzību, ka Eiropa nav konkurētspējīga un neieklausās cilvēkos. Šodien mēs diskutējam par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Kā piemērs tas, ko mēs eh, ar labām domām radam, bet kas rezultātus nerada. Uh, Tas ir, eh, respektīvi, šis fonds ir domāts darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kur ir zaudējuši savu darbu, lai eh, ļoti konkrēti palīdzētu viņiem reintegrēties darba tirgu. Tas ir paredzēts pilsētām un reģioniem, kas cieši no liela uzņēmuma slēgšanas. Un, teiksim, tā ir ekonomiskā šoka stāvokļa, un tik tālu jau labi. Bet citāts eh, no Der Spiegel eh, žurnāla. Eh, mēs runājam par miljoniem, ko neviens nevēlas. Mana frakcija kritiski ir vērtējusi šī fonda darbību, un mēs sakam, šim fondam ir jāuzlabojas, lai no tā būtu jēga. Uh, Tiešais atbalsts ir pamatots tikai tad, ja tas notiek ātri un nebirokrātiski. Tas, godātie kolēģi, paliek lielākais izaicinājums e, šī fonda darbības otrajā daļā. Paldies! Paldies, Zarianopoulos kungs! Paldies, priekšsēdētāji! EGF bija paredzēts snie atbalsta sniegšanai tiem cilvēkiem, kas zaudējuši darbu, lai viņi varētu atgriezties darba tirgū. Kāpēc uzņēmumi tiek slēgti? Konkurences dēļ un arī tāpēc, ka citi sektori, nozares var izmantot daudz sekmīgāk brīvo kapitāla apritu, respektīvi kapitālismu. Uh, Globalizācija ir radījusi arī lielāks bailes no darba zaudēšanas. EGF e nav zāles, tas līdzīgi tikai kā aspirīns ir. Ir jārēķinās ar pabalstiem pēc darba zaudēšanas, e, kā izmaksām, bet e, MVU arī smagi cieš no šiem procesiem, un šeit ar aspirīnu nepietiks. Uh, Mums ir nepieciešams nodrošināt eh, pienācīgs eh, bezdarbnieku pabalsts visiem. Paldies, Davids Kaza. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Marijanai Kārkinai. U eżempju tajjeb ta' fejn l-IGF jista' jkun effettiv Naturalment, hemm fejn wieħed jimprovja, naturalment il-problema li għandna. Momento, onorevole Casa, eh, manka la traduzzjoni in non so in quante lingue. Priekšsēdētājs pārtrauc runātājs atvainojas, acīm redzot, ir problēma ar eh, tulkojumu no maltiešu valodas. Viss kārtībā, acīm redzot, ir problēma ir atrisināta. Naturalment, eh, Protams, es eh, atsaucos uz vakardienas diskusiju par Caterpillar uzņēmumu eh, darbību Beļģijā. Tas ir labs piemērs, kur EGF eh, līdzekļus izmantot. Protams, ka mums jārīkojas efektīvāk, jārīkojas nekavējoties. Mēs nedrīkstam likt strādājošiem gaidīt līdz atgriezties, viņi var darba tirgu un tikai tad saņemat atbalstu. Uh, Mēs vēlētos mudināt dalību valstis pēc iespējas vairāk izmantot šī fonda līdzekļus, jo tas var būt ļoti e, noderīgi, lai palīdzētu cilvēkiem, kas ir grūtos apstākļos nonākuši. Paldies! Ulfskogs kundze, sociāldemokrāti. Paldies, priekšsarētāji! Ir ļoti noderīgi izvērtēt, kā EGF var palīdzēt vairāk uzņēmumiem, gan lieliem, gan maziem. Jautājums par to, cik daudz darba ņēmēji tiks skarti, līdz eh, var pieteikties uz šo um, fondu līdzekļiem. Dienvidu Zviedrijā ir uh, Eh, medicīnas uzņēmums, eh, kas ir nonācis grūtībās, un mēs nezinām, vai var palīd, varam palīdzēt vai nē. Jo šobrīd izskatās, ka vesela nozara cieši, un tam arī būtu jābūt kā vienam no kritērijiem. Jāskatās arī, vai EGF var izmantot, lai mazinātu triecienu tiem, kas eh, cieši no tirzniecības konfliktiem komisija uzskata, ka tur nevar e, iejaukties. Parlaments domā atšķirīgi. Mums tāpat ir jāspēj vienoties par to, kādos gadījumos fondu var izmantot. Tirzniecības komisāra Malmstrēms e, kundze e, tika uzklausīta un informēja mūs par notiekošo un runāja par eh, to, kā ar šo fondu varētu izlīdzināt negatīvo ietekmi, kas rodas eh, pēc eh, tirzniecības līguma noslēgšanas. Jatenmakī kundze. Paldies. Priekšsētāja komisārs kundze, globalizācijas fonds ir bijis ļoti noderīgs tajos gadījumos, kad cilvēki vēlas atgriezties darba tirgū vai apmācībā, jo ar EGF palīdzību tas ir bijis iespējams. Uh, Nu, šie pozitīvie piemēri tie, kuri mums ir jāņem vērā un jāmācās no tiem, bet mums jābūt arī kritiskiem pret šo fondu un tā izmantošanu, jo atsevišķos gadījumos tā līdzekļi tika izmantoti, lai kompensētu sociālā nodrošinājuma eh, pakalpojums eh, dalību valsts līmenī, un tas nav fonda uzdevums. Uh, fonds ir palīdzēts, lai palīdzē, paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem, nevis dalību valstīm. Dalību valstu palīdzībā ir citi līdzekļi paskaroties uz to, cik, lieli, cik liela daļa no cilvēkiem, kas zaudējuši darbu, ir spējuši atgriezties eh, darba tirgu, nesasniedz pat 40%. Vēlos pateikties eh, referents kundzei, jo viņi ir sagatavojis lielisku ziņojumu un viņa ļoti precīzi aprakstījusi EGF fonda darbību. Paldies! Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra Hekman kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi, komisārs kundze! Harkinas kundzes ziņojumā ļoti precīzi aprakstīts viss, ko EGF eh, līdz šim ir paveicis ir nepieciešams nošķirt EGF un ESF sociālā fonda darbību. Protams, ka viņi viens otru papildina un ir vērst uz vienu un to pašu mērķu grupu, bet mums jāatceras, ka Eiropas sociālais fonds darbojas pamatojoties uz daudzgadu programmu. Savukārt EGF var izmantot eh, pēc nepieciešamības. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka mēs darbojamies ar lielu efektivitāti un ka starp abiem instrumentiem pastāv sinerģija. Tāpat ir ļoti nepieciešams e, investēt ilgtermiņa risinājumos, kas e, rada uzlabojums darba tirgū. Diemžēl, paskaroties uz to cilvēku skaitu, e, kas ir pašnodarbināti un uh, Eh, saņem EGF atbalstu, šis eh, procents ir ļoti mazs. Paldies, Negreskūkungs tālāk. Am vrut să iau cuvântul în calitate de raportor. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, lūdzu vārdu, jo esmu sociālistu īpašais referents budžeta komitejā par šo fondu. Uh, Esmu bijis referents arī par uh, konkrētiem projektiem vairāk kārt, un man ir konkrēti ieteikumi. Būtu jāsam, jāpazemina atlaisto darbinieku skaita slieksnis, lai varētu saņemt fonda atbalstu. Tāpat komisijai būtu jāraugās, lai uh, šie noteikumi tiktu piemēroti. V vienādā veidā visās dalību valstīs, jo ir ievērojams atšķirības šobrīd. Un tāpat būtu jāraugās, lai šie līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi. Šis mehānisms ir efektīvs cīņā pret bezdarbu, bet mums ir jānodrošina atbilstoši finansējuma mehānismu. Šis fonds palīdz ātri reaģēt uz globalizācijas negatīvo ietekmi, bet mums ir jādomā arī par ilgtermiņa reakciju. Paldies! Tagad vārds vārds Marijas kungam. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai palīdzētu atbalstu strādājošiem, kuri zaudē darba vietas finanšu ekonomikas krīzes rezultātā un uh, ekonomikas pārveidojuma rezultātā. Uh, šis fonds, uh, fondā bija 500 miljonu eiro finansējums paredzēts, un tagad ir nolēmts arī uh, sniegt atbalstu Grieķijas lielveikala Larisa darbiniekiem, kuri tiks atlaisti. Līdz ar to es 26. aprīlī nosūtīju uh, vēstuli Eiropas komisijai pieprasot uh, piešķirt kompensāciju uh, lielveikala Larisa darbiniekiem jo ir, bija paredzēts atlaist, atlaist no darba lielu skaitu darbinieku. Paldies! Un tagad vārds Tonk kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu sekojusi tam, kas notiek ar šo fondu. Esmu uh, arī izsekojusi līdz tām pārmaiņām, kas ir notikuši attiecībā uz fondu. Sākumā noteikumi bija ļoti uh, neelastīgi, strikti attiecās tikai uz lielajiem uzņēmumiem, bet e, tagad arī pašnodarbinātie var saņemt fonda atbalstu. Protams, mēs neesam darījuši pietiekam daudz šā jomā, ir nepieciešama lielāka elastība. Es uzskatu, ka mazie un vidējie uzņēmumi joprojām nevar saņemt fonda atbalstu. Vismaz tiešā veidā dalība uh, valstis uh, ne uh, vienmēr atbilstoši izmanto šīs šā fonda līdzekļu. Slovenija, diemžēl, ir saņēmusi tikai vienā gadījumā fonda atbalstu un tādēļ vēršamies pie komisijas, aicinot samazināt birokrātiskos šķēršļus. Paldies! Paldies Tomšas kundzei un līdz ar to Mēs eh, noslēdzam debatas un tagad vārds komisārai Taisenai. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godātie deputāti. Vēlreiz gribu teikt, ka ļoti augstu vērtēju mm, referentes veikumu un vēlos pateikties parlamentam komisijas vārdā par lieliskiem ieteikumiem par to, kā turmāk uzlabot EGF darbību un uh, tāpat, lai varētu pielāgoties uh, uh, Eiropas darba tirgus prasībām, ņemot vērā mūsu juridisko pamatu. Šobrīd nav iespējams fondu izmantot pirms situācija ir iestājusies. Mēs varam reaģēt tikai tad, kad jau uzņēmumi ir slēgti manuprāt, būtu labāk apsteigt un novērst kaitējumu, nekā pēc tam censties to labot. Un tādēļ uh, tirzniecības politika ir jākoordinē ar sociālo un rūpniecības politiku, lai sagatavotu ekonomiku izmaiņām, ko radīs jaunās tirzniecības partnerības. Kā jūs zināt, šobrīd uh, tie, gatavojot um, tirzniecības nolīgums tiek ņemti vērā sociāli aspekti. Šiem tirzniecības nolīgumiem ir jārada pozitīva ietekme uz abiem partneriem. Bet eh, tomēr eh, šādu pozitīvu darījumu rezultātā nevar eh, novērst to, ka dažas nozars tomēr cietīs. Un tādēļ es pievienojos Cecīlijas Malmstroms teiktajam, ka ir kaut kas jādara, lai novērstu potenciāli negatīvo globālās tirzniecības ietekmi uz noteiktām nozarēm. Un, kā es teicu, EGF pašreizējā formā nav piemērot šā mērķa sasniegšanai. Godātie deputāti, varu jums apliecināt, ka arī, kā teica jūsu priekšsēdētājs, ka es uh, rūpēšos par to, lai visās atbilstošās politikās tiktu izņēm, izmantot arī dzimumu kritēriju, lai nodrošinātu līdztiesību darba tirgu. Godātie deputāti, mēs, protams, arī uh, izvērtēsim jūsu uh, ziņojumā iekļautās idejas, uh, domājot par uh, tiesisko pamatu EGF posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Paldies! Un tagad vārds Harkins kundzei, kur ir referenti par šo jautājumu. Paldies, kolēģi, par šīm ļoti interesantām debatēm. Nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem un komentāriem, bet uh, centīšos atbildēt vismaz daļēji. Jūs norādījāt, komisārs Kunz, ka EGF nav paredzēts, lai kompensētu darba vietu zudumu tirzniecības nolīgumu um, noslēgšanas rezultātā. Uz to norādīja virkni kolēģi arī Marija Arēna. Tāpat uh, Eh, protams, nevar eh, paredzēt, ka 150 miljonu gadā finansējums varēs novērst eh, visu negatīvo ietekmi, ko rāda tirzniecības nolīgumi. Tādēļ mums ir jāraugās plašāk, mums jādomā par to, vai nevajadzētu veikt profilaktiskos pasākums, vai tie nebūtu efektīvāki. Tāpat atsevišķos tiek apgalvots, ka. Uh, Dalībvalstis izmanto EGF, lai atbrīvotos no savas juridiskās atbildības, bet tā tas nav. Es norādu šādas apsūdzības. Dalībvalstis uh, raugās uz to, lai visas normas tiktu ievērots, un EGF neaizstāja dalību valstu atbildību. Tas ir solidaritātes mehānisms Eiropas Savienībā, un darba devēja no tā labumu negūst. Tāpat eh, prieks eh, bija dzirdēt, ka ir paredzēts pagarināt eh, derogācijas darbību attiecībā uz jauniešu bezdarbu. Mums ir jādomā par jauniešu vajadzībām un tādēļ es arī gribu uzteikt kolēģi Boilenu, kurā iesniedza atbilstu grozījumu. Jūs eh, runājat par 41. A un eh, B eh, pu, pāntu, bet ir jādomā arī par otro punktu um, attiecībā uz pieteikumu izskatīšanu. Jānodrošina at, um, neitrāla pieeja, nešķirojot vai uh, strādājošie um, tiek atlaisti lielos vai mazos uzņēmumos. Un mums ir uh, Eh, jānodrošina tā, lai palīdzība tiktu piesnie, eh, piešķirta ātrāk un efektīvāk un eh, reāli palīdzētu strādājošiem. Paldies!